Merci. Allez, veuillez prendre place. Lūdzu, ieņemiet vietas. Paldies, ka esat pieņēmuši mūsu uzaicinājumu. TNT un eh, tā koridori ir centrālais pīrāls eh, Eiropas transporta politikā, un palīdz mums risināt problēmas, ar kurām saskaramies, lai uzlabotu mobilitātes sistēmu, lai tā tik tiešām būtu ilgstoša, un tāpēc mums ir sīkāk jāpapēta uh, projekti, kas ir īstenot šajos ko koridoros. Šī iemesla dēļ tagad šodien vēršamies pie jums, cienījamie Eiropas uh, koordinātori, lai jūs mūs iepazīstinātu ar pārskatu kopumā ar arī ar projektiem, to koordināciju, cik tālu esat tikuši, vai mēs tieši tiešām pārējām uz moderniem transporta veidiem, ilgspējīgiem, vai mēs tik tiešām tuvojamies mērķiem, kurus esam nosprauduši iekļaušanai, piekļuvai transportam, vidas aizsardzības jomā un visbeidzot arī jautājumos par savstarpējo savienojumību. Un tagad aicinu jūs iepazīstināt ar savu darbu. Katram no jums tiek dotas septiņas minūtes, un pēc tam došu vārdu deputātiem. Un tagad bez liekas kavēšanās vārds Jensens kundzei, Baltijas Adrijas jūras koridoru koordinātorei. Jums vārds uz septiņām minūtēm, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie transporta komitejas locekļi, cienījamie bijušie kolēģi, cienījamie jaunie kolēģi, man ir eh, prieks būt šeit jūsu vidū un prieks par šo iespēju iepazīstināt ar eh, savu lomu un dalīties pieredzē. Es saprotu, ka šajā sasaukumā šī ir otrā eh, sanāksme, kurā koordinātori ir uzaicināti uz trankomiteju. komiteju. Bet es domāju, ka vispirms ir jāpaspēr solīts atpakaļ, lai saprastu, kāda ir Eiropas koordinātora šajā te, eh, centrālā koridoru pieejas sistēmā. Kāpēc mums ir šādi decentrālie koridori? Un tie eh, ir jautājums, kuriem es vispirms mēģināšu atbildēt. Un vispirms es sasaistīšu šo te centrālā koridoru pieeja ar TNT politiku un Connecting Europe Facility. Uh, instrumentu. Pirms es uh, iepazīstinu jūs ar Baltijas Adrijas jūras uh, koridoru. Kā jūs zinat, Eiropas uh, transporta tīkls TNT definē transporta tīklu Eiropā tā likumdošana, kur kopīgi pieņēms parlaments un padome. Jūs noteikti arī esat eh, jau iepazinušies ar eh, CEF, jeb Connecting Europe Facility, kas ir galvenais eh, finansējuma instruments. Tātad no vienas puses ir politika, no otras puses ir finansēšanas instruments. Un tālāk ir jādomā, kā to visu efektīvi sasaistīt, kā īstenot TNT projektus saulaicīgi un efektīvi izmantojot resursus. Un te svarīgi ir šī centrālā koridora pieeja, jo TNT nosaka politiku un CEF piedāvā finansējumu, un šie centrālie koridori ir īstenošanas instruments, kas sasaist šīs abas jomas. Ir deviņi eh, tīkla koridori, kurus jūs redzat šajā uh, slaidā. Jūs atceraties, noteikti tas tātad ir savieno. Uh, ziemeļus ar dienvidiem, austrumus ar rietumiem, kohēzijas un nekohēzijas valstis. Centrālās, eh, ko, centrālais koridors eh, pēc definīcijas ir multimodāls, tas ietver visus transporta veidus un savstarpējos savienojumus starp tiem. Svarīgākais tā, tomēr ir uh, tas, ka ir pārobežu uh, pieeja arī attiecībā uz Eiropas investīcijām. Centrālais, centrālā koridora pieeja nozīmē, ka mēs nekoncentrējamies tikai uz nacionālajām infrastruktūra eh, investīcijām. Tātad investīcijas eh, neapstājas pie robežas, tās ir pārobežu. Un tātad ir jādomā par pārobežu projektiem un jāīsteno koordinātoru darbību tādējādi, lai šie projekti saulēcīgi tiktu īstenoti. Uh, Katram no šiem deviņiem koridoriem ir Eiropas koordinators, un uh, tie ir kā kontaktpunkts starp dalībvalstīm, iesaistītajām pusēm un komisiju. Un uh, dalībvalstis un uh, ieinteresētās puses strādā kopā ar koordinatoriem šajos te gadskārtējos fórumos. Tas tā tīri formāli, bet jāsaka, ka koordinatori darbojas arī uz vietas un uh, ievērojot uh, attiecīgos termiņus, atvieglo dialogu un organizē uh, koordināciju dalībās starpā un sadarbojas kopā ar pārvaldes padomēm, iesaistot arī citas iesaistītās puses un pilsoniskos sabiedrību. Mēs uh, esam veikuši analīzi, transporta tirgus izpēti, un tas viss ir iestrādāts darbības plānā katram no šiem deviņiem koridoriem, un ir izstrādāts arī galvenās prioritātes katrā no tiem. Šobrīd mēs strādājam pie um, trešās paaudzes uh, plāniem, ja projektiem, un jūs tiksiet iesaistīti arī um, šī plāna īstenošanā. Tālāk pavisam īsi iepazīstināšu ar uh, Baltijas Adrijas koridoru. Tā tas uh, sākas uh, Poļu ostās un tālāk aiziet līdz pat Slovenijai un Itālijai. Um, koridors iet cauri sešām dalībvalstīm, četras no tām ir kohēzijas valstis un uh, pat. Un šie projekti ir uh, ļoti liels, lieli infrastruktūras projekti. Uh, Vēlos parādīt mm, dažus no piemēriem, lai parādītu, kā mēs strādājam šajos koridoros. Viens ir, piemēram, ir savienojums ar uh, poļu ostām. Šie uh, projekti ir nacionāli, bet tie ir arī uh, svarīgi starptautiskiem savienojumiem uh, Svinoiši un Šķečina. Otrs piemērs ir E59, kas savieno ar tālāk šīs minētās ostas ar Ostrāvu. Tie arī ir nacionālajie projekti, bet tie ir arī Eiropas līmeņa projekti, un tas ir ārkārtīgi svarīgs savienojumam starp Čehiju un Baltijas jūru. Vēl viens piemērs ir Austrijā, kur ir divi lieli tuneļi. Semerings tunels un Korāna tunels. Tie ir milzīgi apjoma projekti, kurus īsteno Austrija gandrīz 9 uh, eh, miljārdu eiro investīciju. Un tas dos milzīgu ieguvumu šim minētajam koridoram termiņš, tad um, ceļošanas laiks tiks uh, ievērojami samazināts. Piemēram, no Vīns līdz Venecijai varēs nokļūt divās stundās. Tas ir ārkārtīgi svarīgi no pārobežu viedokļa, bet, protams, arī no nacionālā viedokļa. Un pēdējais, ko vēlējos pieminēt, ir uh, Kopers osta Slovenijā. Arī tai ir nepieciešams uzlabot savienojumu ar savu zemi. Uh, Un jau atkal jāsaka, tas ir um, nacionāls jautājums, bet tas ir arī um, Eiropas līmeņa jautājums, jo Kopera ir uh, svarīga osta Vīnas pilsētai un Austrijai kā tādai. Tā tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai šie projekti tiktu īstenoti. Pārobežu savienojumi ir ārkārtīgi svarīgi, bet arī virkne dažādu nacionālas dabas projektu uh, Es domāju, ka tas lieliski parāda, ka dzelzceļš varētu kļūt konkurētspējīgs un mēs varētu samazināt CO2 izmešus. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies! Liek nekavējoties došu vārdu nākamā koridora koordinatoram, Reinas Alpu koridoram un saukšu viņu par Pāvēlu. Man būs vienkāršāk. Uh, merci, merci. Paldies! Man prieks jūs visus redzēt šeit, transporta komitejā. Apsveicu jūs. Tad nu septiņos, septiņās minūtēs paskaidrošu vairāk par eh, Reinas un Alpu koridoru un arī dažas lietas par to, kā tad vispār darbojas šis koridors. Nu, par to, kā kā darbojas koridors, nevis kas tur īsti darbojas. Nu, jūs redzat šo koridoru uz uh, attēla. Šis ir tā teikt visnobriedušāka, nobriedušākais, gatavākais, īsākais arī koridors. Tas uh, šķērso attīstītāko Eiropas daļu, kur ir ļoti uh, daudz arī iedzīvotāju, un tur arī daudz izaicinājumu, dažādi sastrēgumi Un tā vietā, lai runātu par iztrūkstošām vietām, mēs runājam vairāk tieši par sārstrēgumiem. Nu, lūk, ja mēs uh, skatāmies visiem šiem jautājumiem, kāds gribam risināt, mēs gribam, protams, uh, arī atrisināt sastrēgumus arī starp Bāzeli, Kjaso, Milāno un Domodo Solu un Novāru arī vēlamies nodrošināt arī iekšzemes saiknes ar uh, dzelzceļu, ar jūras ostām. Tad mums ir arī šeit uh, buklets, kā mēs to vēlamies īstenot, to ir akceptējuši dalību valstis. Tad mēs gribam arī turpināt multimodālo koridoru un pārējais upi arī dažādi inovatīvi risinājumi, arī upju uh, informācijas sistēma par alternatīvām degvielām, arī par sašķidrinātās dabasgāzes izmantošanu. Tas ir svarīgi, varbūt iesim vēl tālāk par to. Gribam, protams, samazināt arī transporta ietekmi, īpaši jau troksni, dažādas vibrācijas. Mums ir īpaši pētījumi par to, kā to panākt. Bieži vien ir diskusijas par troksni, un tas ir arī uh, traucē attīstībai, bieži vien arī pilsoņi, īpaši Vācijā. Nu, vācieši jau smējas ir tad, tad dažādās pilsoņu iniciatīvas, kas tiešām ir ļoti um, skaļas, un tad arī viņi ir jāpārliecina, lai viņi varētu atbalstīt šos projektus. Gribam saglabāt esošo infrastruktūru, protams, labā situācijā, labā stāvoklī. Tas ir saistīts arī ar iekšzemes uh, ūdeņceļu ceļiem tad mēs kā koordinātori mēģinam arī uh, izpētīt dažādas finanšu instrumentus, arī E12 uh, ceļām, autoceļām Beļģijā iz, esam izmantojuši dažādu iniciatīvu finansējumus, esam mēģinam arī jo, uh, integrēt arī dažādas pilsu, pilsētu šos mēzgulus koridoros. Ļoti svarīgi, lai būtu arī platformas, kur mēs varam diskutēt par to, kā šo koridoru īstenot, lai arī vietējie iedzīvotāji varētu to Mm, akceptēt. Tad kā mēs darbojamies nākamajā tēlā? Gribētu šeit īpaši norādīt, ka <clears throat> mēs ne tikai strādājam pie uh, šiem kritiskiem jautājumiem un projektiem, uh, kas ir svarīgi, par ko esam vienojušies ar dalību valstīm, vietējiem iedzīvotājiem, iesaistītām pusēm, bet galvenokārt kā kā mēs varam sastrādāties kopā. Tas, protams, ir saistīts ar subsidiaritātes konceptu. Mēs, protams, to akceptējam. Bet daudz līmeņu pārvaldības mm, lēmumu pieņemšanas procesā ar visām dalību valstīm jāteic, šis process ir sarežģīts un bieži vien arī ļoti sašķelts, eh, fragmentēts. Tāpēc mēs mēģinām arī iesaistīt visas iesaistītās puses, uh, mm, dažādos hierarhijas līmeņos, lai varētu vienoties. Nu, lūk, arī šis buklets ir viens no elementiem, bet mums ir arī vienošanās par standartiem. Mēs gribam kopā strādāt. Nu, piemēram, pie Reinas upes jauna informācijas sistēma, arī ar baržām, arī sašķirinātā dabas gāzes izmantošana. Tad mēs gribam arī pārtraukt šo klusēšanas mentalitāti, arī runāt gribam tikai par infrastruktūru, bet arī par enerģētikas jautājumiem. Tātad šis CEF instruments, Connecting Europe Facility, nu, tā tad arī tas naudas grosts, gros, ko mēs izmantojam savam projektiem. Mums ir arī ļoti konkrēti mērķi. Mēs gribam pieturēties arī pie uh, solījumiem, un tad uh, mēs vēlamies uh, veicināt šo attīstību, un to arī dara komisija, veicot šo uh, ieguvumu projektiem, un te mēs analizējam sociālo ekonomisko ietekmi, un tas arī ir viens no svarīgākajiem elementiem priekšlikumā par jauno budžetu Eiropas Savienībā. Nu, lūk, lai mēs varētu arī strādāt ar pārobežu jautājumiem, mēs vēlamies izcelt to, ka tad, nu, šis koncepts, ko mēs saucam par par dažādiem sodiem un pārobežu nolīgumu, kas nav, netiek izpildīti. Un tad tie, kuri lemj, piemēram, uh, celt daļu no infrastruktūras, piemēram, dzelzceļā, un tad viņiem ir jāgaida otra puse, otrā robežas pusē, kas paveiks savu darba daļu. Jo, nu, ja dzelzceļa infrastruktūra netiek noslēgta, tad, tad tas pirmais, kurš ir uzsācis šo infrastruktūras projektu, patiesībā netiek atalgots, bet sodīts. Nu, lūk, esam daudz par to diskutējuši. Uh, par to, ka ir jāturas pie solījumiem. Lai to panāktu, mums ir jābūt arī kāda uh, vienošanās. Viens ir tas IGTC vienošanās, arī viens koridors, viens stratēģija, kur iekļaujam reģionus un pilsētas, tad RFC. Tas arī vien pieturas aģentūra arī kapacitātes piešķiršanai uh, tieši dzelzceļa jomā. Un tad uh, arī CCNR Reinas upes komisija. Viņi arī nosinēja 200. gada dienu. Nu, lūk, un tas eh, šis Gotards, paldies jums liels, tas ir lielākais sasniegums eh, koridorā, tas nav Eiropiešu, bet Šveices sasniegums. Tas ir garākais tunels pasaulē, kas ir atvēries uh, dažus gadus atpakaļ, un iespējams, ka arī simts gadus runēls tiks atvērts pavisam drīz nākamgad. Liels paldies! Un tātad uh, uzmanīgi jābūt arī piesardzīgiem ar alkohola patēriņu, kā tas bija atzīmēts, kā tas bija redzams šajā bildē. Un tagad Iveta Radičova. Esat atbildīgi par vidusjūras koridoru. Septiņas minūtes, lūdzu. Okay. First of all. Jā, labrī, eh, labdien! Vispirms es vēlētos eh, jūs apsveikt, ka jūs esat ievēlēti šajā sasaukumā, ievēlēti vai atkārtot ievēlēti. Sveicināti Eiropa parlamenta deputāti! Ceru, ka jūsu laiks un jūsu dzīve Briselē būs uh, jēgpilna, priecīga un piepildīta. Tātad, mani labas veiksmes vēlējumi jums. Mans koridors, ja mēs raugamies šajā kartē, tātad tā ir zaļā līnija no Spānijas dienvidiem cauri Francijai, Itālijai, Slovenijai, Horvātijai, Ungārijai līdz pat Ukrainas robežai. Tā ceļā, koridoru ceļā ir ļoti svarīgas ostas un ļoti svarīgi tādi tā kā ratu rumbas punkti, kas savienojas ar citiem koridoriem. Un e, patiesībā no Eiropas dienvidiem uz citu ļoti svarīgu Eiropas robežu šis koridors iet. Kāpēc šis koridors tika izveidots? Pirmkārt, politisku iemeslu dēļ mēs nevaram runāt par Eiropas Savienību, ja mēs neesam saistīti. Ja atkal būs eh, robeža, robežas un ja mums ir jānomaina vai nu uh, riteņi zem vilciena vai arī dažādas mašīnas, jo kaut kas cits nav atļauts otrā robežas pusē, uh, Tas, ka mēs eh, kā pasažieri vai arī mūsu ražotās preces var brīvi pārvietoties pāri robežām, ir vissvarīgākais. Tas, ka šāda robeža pārēja ir bez problēmām un ieņemšanās, ir ļoti svarīgi. Tātad politiski iemesli. Tas, ka savienība ir kā materiāli, tā arī fiziski savienot, ir ļoti svarīgi. Nākamais - ekonomiskie iemesli. Tirniecības un pārvadājuma apjoma arvien pieaug, un pārvadājuma nozīmē arvien, pārvadājuma pieaugums nozīmē arvien vairāk transporta līdzekļu, bet uh, tas nenozīmē, ka arvien vairāk tiek pārvadāts pa ceļiem, proti smagajās mašīnās. Bet uh, tā tad ļoti daudzas šosejas un autostrādes vairs nav autostrādes, bet gan stāvstrādes, jo ir tik ļoti daudz transporta līdzekļu un galvenokārt smago mašīnu uz mūsu autostrādēm, ka tās vairs neiet ar visu maksimālo atļautu ātrumu, bet gan stāv, ja vēlaties. Un eh, tas iedzīvotājiem arvien vairāk kļūst skaidrs, ka Tas ietekmē visu mūsu dzīvi, pārvadājumi pa autoceļiem vairāk neuzlabo mūsu dzīves kvalitāti un nepātrina neko. Un eh, pēdējā mana pieredze, es ceļoju 5000 km cauri Francijai, no Francijas uz Vāciju. Vācija mēģina to um, risināt, uzbūvējot trešo autostrādes eh, joslu, pa kuru iet smagās mašīnas. Un nolūks jau ir tāds, ka autostrādes ir apmēram 30 gadu vecas, bet eh, ko tagad darīt, kā palielināt autostrāžu kapacitāti? Diez vai to var līdz bezgalībai palielināt, tāpēc mēs vēlamies eh, izveidot vienotu Eiropu ar dzelzceļu tīklu. Mēs vēlamies eh, šīs vidē draudzīgās uh, dzelzceļu līnijas, un šajā koridorā, manā koridorā vēlētos jūsu uzmanību vērst uz tiem šķēršļiem, uz tām problēmām, kas mums joprojām ir dzelzceļa nogriežņu veidošanā, un es vēlētos lūgt jūsu palīdzību. Tātad problēmas izaicinājumi. Vispirms vēlētos uzsvērt, ka šajā koridorā ir visvairāk projektu, tādu pavisam kopā ir 142. Un tas pavisam kopā maksā 3 miljārdus eiro. Tā tad liela nauda, liels projekta apjoms. Un tā ir tāda milzīga projektu un naudas masa. Ko mēs vēlamies panākt? Kāds ir nolūks? Vispirms eh, izveidot Spānijas-Francijas robežu pārēju gludāku, galvenokārt veidojot eh, posmu Barcelona-Montpellier. Rītā ir paredzēta darba grupas sanāksme, kurā mēs eh, visas idejas, priekšlikumus saliksim kopā. Tātad pie viena galda sēdīsies spāņi un francūži Barcelona un Montpellier. Un atkal mēs mēģināsim vētīt un risināt tās problēmas, kas mums ir, un risināt tās ātri. Lai tiešām šis reģions, šis nogrieznis būtu savienots, jo visi to grib, visi to grib. Mēs jau pirms gada organizējām šādu darba grupas sanāksmi, bet tagad ir jādodas tālāk. Mums ir kaut kas jāsāk konkrēti darīt. Second, please. Sorry. I think that we are very successful in. Uh, Tā tad uh, mums ir uh, ļoti veiksmīgs nogrieziens Belgrada Budapešta, un ļoti daudz ir panākts arī veidojot citu nogriezni. Kobas nogrie, kopas nogriezni. Kā? Never ending story of discussion. Tas bija projekts Koper 2. Tātad, kā tālāk rīkoties? Mēs esam jau 30 gadus diskutējuši, jau kopš 90. gada. 400 miljoni eiro ir iztērēti, lai novērtētu investīciju atmaksāšanos šim nogrieznim. Un eh, tūkstošiem lapušu ziņojumu ir sarakstījuši auditori, novērotāji, eksperti. Un 20 eh, gadus eh, tika diskutēts par to, būvēt vai nebūvēt. Un, kad gala beigās tika pieņemts lēmums un panākta vienošanās, ka jā, tas atmaksāsies un e, labums būs e, lielāks, tāpēc, ka mums izdosies pasargāt e, dabu, tā tad būvēsim. Šodien, ja es saku mēs, tas nozīmē Itālijas valdība, Francijas valdība un pārējās 25 Eiropas Savienības valdības. Tā tad atbalsts ir ļoti plašs. Esmu tur viesojusies vairākas reizes, esmu vairākas reizes izbraukusi visu manu koridoru. Un, eh, kā jau tiek teikts, labāk vienreiz redzēt nekā simtreiz dzirdēt. Un vakar, kā jūs eh, ziniet, bija koridora pirmo deviņu kilometru lentītes pārgriešanas ceļa ceremonija. Un eh, būtiski bija palielināt šo braukšanas ātrumu uz autostrādēm. Es varētu jums šeit eh, prezentēt ļoti daudz statistikas datu, cik ļoti piesātināti ir vairāki nogriežņi un par to, cik svarīgi ir dekarbonizācija un CO2 piesārņojums. Bet eh, Itālija un Francija atkal tiekās pie sarunu galda un ir vienojušās, un mēs turpinām to visu īstenot. Ja jums ir kādi jautājumi, un ja es spēšu uz tiem atbildēt, tad es mēģināšu to darīt. Bet eh, es domāju, ka zīda ceļu ir vieglāk uzbūvēt caur šo reģionu nekā vienu tuneli, par ko mēs esam cīkstējušies jau tik daudzus gadus. Paldies, un pēdējiem dodu vārdu patam koksam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, priekšsēdētājs kundze, dodātie kolēģi. Man ir ļoti liels prieks jūs šodien uzrunāt un vēlētos sveikt visus tos, ar kuriem kopā esmu strādājis parlamentā, kā arī tos, ar kuriem, kurus redzu šodien pirmo reizi. Un vēlētos tā tad iepazīstināt ar šo koridoru. Sveicu jūs šajā sasaukumā runāšu par Skandināvu vidusjūras koridoru un raugoties eh, uz šīm dažādajām krāsām, Tās ir dažādas valstis. Tātad eh, Somija, Zviedrija, Dānija, Vācija, Itālija un Malta. Un tas eh, dzeltenais labajā kreisajā stūrītī ir Norvēģija, kas ietilpst Eiropas ekonomiskajā zonā. Tas ir eh, garākais no visiem deviņiem geogrāfiskajiem koridoriem. Mums ir gandrīz desmit tūkstoši. 000 dzelzceļa pār par 4000 ceļu, 91 tā saucamais hubsis, kurā savienojas kopā multimodālie transporta līdzekļi un tā tālāk un tā joprojām. Un e, mēs runājam par BBT un FBFL. Un, e, ja mēs raugamies uz šiem savienotajiem, eh, savienotajiem reģioniem, kas tā kā pieslēdzas koridoram, tad mēs runājam par 15% no iedzīvotāju, kuri varēs gūt no šī koridora. Un e, koridors ražo, e, lietojot šādu darbības vārdu, apmēram 20% no IKP Eiropā. Nākamais. Kad tas būs pabeigts, e, tad būs uzbūvēts garākais zemūdens tunelis, kas savienos Vācijas salu ar, kas savienos eh, Vācijas sauzemi ar Dānijas salu. Mēs eh, uzskatām, ka līdz 28. gadam tas viss būs pabeigts, un tas viss izmaksās apmēram 72 miljārdus eiro. 50% finansēs Eiropas Savienība, bet ne visu, tikai dzelzceļa daļu. Tikai dzelzceļa daļu. Tā tad eh, pārējo nē. Tas būtiski saīsinās ceļošanas laiku un saīsinās apmēra, saīsinās arī no punkta A uz B pārvietošanās ceļu. Un mēs izveidosim jaunu makro reģionu - Stokholma, Gēteborga, Malme, Kopenhāgena un Hamburga būs savienotas vienā makro reģionā. Uh, Es jau vairākas reizes esmu atkārtojis, ka veidojot transporta projektus, mēs bieži vien skatāmies pārāk šauri, bet tas, ka tika savienota toreiz Malme un Kopenhāgena ar tiltu, ļāva attīstīties visam reģionam, un tas ir ļoti svarīgi. Un tāpat arī turpināsim, un svarīgi ir arī uh, dekarbonizācija. Tā tad nākamais - Austrijas un Itālijas tunelis. Uh, un tas eh, ir zem Brennas eh, mežu maši, man masīva apmēram tūkstots kilometru dziļumā, un kad tas būs pabeigts, tas būs garākais pasaulē tune, tunelis, un eh, jūs varēsiet visu, tātad tas būs 64 km garš, un jūs varēsiet aizbraukt stundu vienā virzienā, izdzert alu un braukt atpakaļ, ja vēlaties. Tātad šis tunelis šobrīd ir uzsākta tā būve, un mēs izpētām geoloģiskos un hidroloģiskos apstākļus. Viena ceturtā daļa no tuneļa jau ir uzbūvēta, un um, mēs neesam tā kā, mēs esam, mēs ceram pabeigt līdz 23. gadam tuneļa urpšanu, un pēc tam e, būs tāda tuneļa pabeigšana un iekārtošana un dizains un tā tālāk, tāda iekšēja apdars darbi. Kā jau teicu, 28. gadā ir paredzēts to pabeigt. 8,6 miljārdi tas e, maksās un apmēram 40% Eiropas Savienības finansējumu piesaistīs. Tā tad e, līdz šim brīdim mēs esam, saņē, mēs esam snieguši 2 miljārdi līdzfinansējumu, daļu deva Itālija, daļu, daļu Austrija, un tas e, būtiski ļaus eh, palielināt eh, modalitāti. Šobrīd Brennas savienojumam ir eh, milzīga noslodze, apmēram 2,4 miljoni smago mašīnu. Mēs piedāvājam alternatīvu, un es varbūt piedāvāju to tāpēc, ka viena tonna, kas tiek pārvadāta pa dzelzceļu, tai ir 21% mazāk, 21 reizi mazāk izmešu CO2 izteiksmē kā vienai tonnai pārvadātai pa e, sauzemes ceļu. Par šo koridoru mēs e, esam piesaistījuši ekspertus, kur nāk klajā ar veselu virkni jaunradošu ideju. Mēs e, vienmēr esam uzsvēruši to, cik svarīgi ir būt viediem. Uh, Un, eh, protams, mēs sapratām, ka nav jau eksperti jāmeklē Briselē, mēs tos meklējam lokāli. Un ekspertiem tiešām ir iespēja runāt vienam ar otru, vienam pie otra. Tā tad viena ir Grīningens osta mūsu tunelī, un ir arī citas ostas par uh, lidostām runājot. Uh, arī tādu ir vairākas, un mēs vēlamies izveidot tiešām tādus multimodalitātes punktus, kurā būtu iespējams eh, no nu, lidmašīnas pārkāpt elektromobīlī, pārvietoties sakārtotā pilsētvidē, ja vēla, vēlaties. Eh, protams, par dzelzceļiem runājot, eh, tiem ir svarīga nozīme, un šis dzelzceļa koridors ir svarīgs. Un, uh, Eiropas transporta pārvaldības sistēma, kas eh, ļaus eh, optimizēt eh, šo te dzelzceļa sistēmu, ir ļoti svarīga. Mēs sadarbojamies arī ar laboratorijām un šobrīd plānojam tā saucamo zaļo iepirkumu procedūru, jo tas ir ļoti svarīgi. Un visbeidzot, komunikē. Uh, Mums ir ļoti daudz e, struktūras, kuras palīdz veikt šo e, iedzīvotāju apklaušanāšanu, un e, mēs ceram cilvēkus un cilvēku idejas iesaistīt procesa sākumā. Mēs regulāri tiekamies Bolts ar Bolcāno un Innsbrugas mēriem vismaz reizi gadā. Mēs runājam ar ikvienu, kurš varētu būt iesaistīts šā, plon, šā tuneļa celtniecībā, un mēs esam izveidojuši arī tādu kā um, nelielu izstādi par šo tuneli, kur pēdējā gada laikā apmeklēsim 20 tūkstoši cilvēku. Lielas paldies, Koksi kungs, par visu šo informāciju, par šo koridoru. Tagad sāksim debatas. Es domāju, ka noteikti būs jautājumi. Un vispirms vārds Tēlers kundzei. Lūdzu. Es gandrīz pateicu jums automašīnu. Lielas paldies! Es vēlos uzdot jautājumu Pētam Koksam. Lielas paldies par eh, šo prezentāciju, Koksa kungs. Es priecājos par to, ka ir izdevies pavirzīties uz priekšu un paldies arī par jūsu enerģisko iesaistīšanos, jo īpaši runājot par eh, Brenners tuneli. Uh, Es um, saprotu, ka mums nav citu alternatīvu, un es pārstāvu arī šo reģionu, un man šķiet, ka mums vairs arī nav uh, daudz laika, tāpēc arī man būtu daži jautājumi. Ir 2,5 miljoni smagu automašīnu, kas brauc cauri šīm Brenners tuneliem ik gadus, un tāpēc arī viņi nepacietīgi gaida šo te um, savienojumu, kas ļautu pār, pārvietot kravas no uh, sauszemes uh, transportu uz dzelzceļa transportu. Vai ir kādi konkrēti šķēršļi un vai ir konkrēts darba plāns ar uh, konkrētiem termiņiem, par kur mēs varētu runāt, un uh, Vai ir iespējams uh, izvērtēt, cik lielā mērā šie šķēršļi, jo īpaši birokrātiskie šķēršļi izmaksā, cik izmaksā viss šī aizkavēšanās un uh, visi šie tehniskie aspekti, kas jāievēro? Jādomā arī par pievadu izbūvēšanu, un tagad varbūt nesaprotiet man nepareizi, mēs nevaram nevienu piespiest, bet es domāju, ka mēs te runājam arī par Eiropas nodokļu maksātāju naudu, Un ja nenotiek šāda koordinācija, tas ārkārtīgi daudz izmaksā no um, nodokļu maksātāja naudas, bet tas arī mums uh, izmaksā, jo mēs zaudējam um, iedzīvotāju uzticēšanos, tāpēc es vēlētos zināt, uh, kas tam ir paredzēts nākamajā daudzgad finanšu schēmā. Paldies! Lielas paldies! Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku, katram no jums ir pusotra minūte, un mums ir ļoti maz uh, laika. Tagad vārds Danielsona kungam uz vienu minūti. Paldies! Paldies jums par prezentācijām! Man ir viens vispārējais jautājums jums visiem. Ja jums būtu iespēja dot vienu ieteikumu, varbūt ne tieši par jūsu projektu, bet uh, vienu ieteikumu nākamajam uh, komisāram, lai mēs um, izpildītu mērķus, um, bet arī pabeigtu šo koridoru izbūvi. Un tālāk vēl viens jautājums Koksa kungām par Skandināvijas vidusjūras uh, koridoru. Kā jūs zināt, visā šajā tīklā ir uzsākts reģionālās sadarbības un uh, Dažiem ir izdevies jau pabeigt darbu pie uh, savas koordinācijas, un iem, piemērs Piemēram, ir dažādu uh, vietējo pašvaldību sadarbību no Hamburgas līdz Oslo. Un es esmu ticies ar pārstāvjiem no šīs sadarbības projekta, un viņi uh, man informēja, ka joprojām ir problēmas attiecībās ar valdību un arī valdību starpā proti, ka šīs infrastruktūras tiek apturētas pie uh, valstu robežām. Vai arī jūs uzskats ir tāds, un ko jūs ieteikt, kas mums būtu jāprioritizē, ja mēs vēlamies izdarīt spiedienu uz valdībām, lai atrisinātu šo problēmu? Paldies! Liels paldies! Yes. Pazudījās kungs, paldies priekšsēdētāji. Gribēju vispirms jau apsveikt un pateikties uh, mūsu četriem runātājiem. Es gribēju arī uh, domāt un izteikt savus dažus komentārus par šo. Jā, visi šie uh, koridori norāda pilsoņiem uz to, cik svarīgi ir Eiropa, ir šīs milzīgās pievienotā vērtība, un tātad mums nav 27 dažādi teritorija, bet ir viena kopīga telpa, bieži vien tiek teikts, ka uh, ir nepieciešami koridori tikai reģionos, kur tas ir nepieciešams. Tas tāpat kā Spānijā, teikt, ka nu tikai uh, eh, Valencijā uh, eh, nāk par labu tas, ka tiek uh, eh, pārvedāta apelsīna no dažādām vietām un tam līdzīgi. Taču runājot par šiem reģioniem, arī perifēriem reģioniem, to ļoti daudz. Uh, Arī ir Johas reģions Spānijā, piemēram, kuri tieši arī ļauj nu, savus vīnus eksportēt tieši pateicoties šim koridorim uz jebkuru vietu Eiropā. Lūk, un es tieši arī par šo domāju, par perifērajiem reģioniem lai mums būtu iespēja pat, lab, lai mums būtu labākās infrastruktūras, lai panāktu arī to, ka visi uh, pilsoņi arī tad izjustu Eiropas Savienības uh, pievienoto vērtību. Lūk, nu, lai jums veicas darbā, un tad, jā, mums ir jāatzīst, ka koridori ir svarīga lieta pilnīgi mums visiem. Paldies, Depernē, kundze zaļo vadā. Oui, merci. Um, tā... Jā, paldies par to, ka pievērsāt īpašu uzmanību robežu šķērsošanai. Tas noteikti mums ir kopējs intereses punkts. Un, protams, arī CO2 samazināšana kā viens no mērķiem. Man būtu specifisks jautājums vispirms Jensens kundzē. Jūsu tabulā nav redzams līdmašīnas un, un es ceru, ka jūs atbildēsiet kādu, um, kādu ir paredzēts savienot tātad uh, um, ar šiem jau esošajiem uh, transporta tīkliem. Varbūt pat ja tas ir grūti, dažkārt mums uh, ir. Uh, vieglāk īstenot dažus projektus, piemēram, uh, aviācijas jomā, um, varbūt ir āt, vieglāk, ātrāk izbūvēt, bet pēc tam tas uh, no vidas viedokļa nebūtu nav labākais risinājums. Man būtu arī jautājums par um, ūdens ceļu transportu. Kā mēs varētu vairāk attīstīt no CO2 izmešu viedokļa neitrālākus risinājumus. Tāpēc es vēlētos zināt, cik tālu ir pavirzījušies projekti šajā jomā. Un vēl viens jautājums, kas varbūt ir saistīts drīzāk ar manu vēlēšanu apgabalu Štutgārti eh, Ulme. Šis savienojums, cik tālu mums ir izdevies pavirzīties šeit attiecībā uz uh, eh, krāps pārvadājumiem. Un jautājums Koksa kungam par uh, eh, intermodalitāti. Uh, kā jums izdodas pārliecināt iesaistītās puses. Un vēl viens jautājums par Lions Turīnas um, savienojumu. Cik daudz budžeta līdzekļu ir paredzēts uh, šīm projektām? Paldies jau iepriekš visiem. Paldies, cienījamie kolēģi, lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku, lai citi kolēģi arī varētu izteikties nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Man jautājums Račovs kundzei. Vidusjūras koridors ir uh, galvenais uh, Alpu dienvidos, un tam vajadzētu būt multimodālam uh, tīklam vidusjūrai, savienojumam ar centrālo Eiropu. Tam vajadzētu arī veicināt uh, pārēju no um, vienu transportu veidu uz citu un Jūs jau pat arī pirms brīža teicāt, ka, diemžēl, mums ļoti maz ir izdevies pavirzīties uz priekšu, ārkārtīgi daudz tiek izmantots sausums transports, pēdējo 30 gadu laikā apjoms ir palielinājies divas reizes, un tas nozīmē, ka dzelzceļš tiek izmantots arvien mazāk, jo īpaši Francijā. Perpiņona, uh, piemēram, no tās no šī reģiona um, ir skaidrs, ka no dzelzceļa transporta mēs esam pārgājuši atkal uz ceļu transporta, un nākas secināt, ka notiek pretējais tam, ko mēs vēlamies par spīti tam, ka mm, simtiem miljonu eiro tiek atvēlēt šiem projektiem. Liels paldies! Liels paldies, un tagad lūdzu ātrāk Rikē kungs. Vārds jums! Paldies, priekšsēdētāji! Pavisam īsi! Vispirms vēlos vērsties pie četriem koordinatoriem, lai noskaidrotu, vai viņi ir iepazījušies ar komisijas projektu par jauno direktīvu par viedo TNT, lai samazinātu administratīvās formalitātes, termeņus, izmaksas, aizkavēšanos un tā tālāk un tā joprojām. Ja vai viņiem būtu kas sakāms par šo projektu. Jautājums patam Kaksam par Brennera tuneli. Kā tad klājas ar vāciešiem? Vai nesenie paziņojumi no uh, Vācijas kanclers puses par investīcijām uh, dzelzceļa transportā varētu palīdzēt pavirzīt uz priekšu Brennera projektu tīri, tieši Vācijas pusē? Un uh, Radičovs kundzei jautājums. Ko jūs domājat par Francijas uh, piekļuvu Vīnes Turīnas uh, tunelim? Šie 80 km minētie Francijas pusē. Paldies! Liels paldies, Rikē kunga! Liberāts, ka kungs vārds jums! Thank you very much, Madam Chair. Liels paldies, priekšsēdētāji! Divi vispārējais dabas komentāri. Pirmais, tika pateikts, ka ik viens procents IKP pieauguma nozīmē, ka mums ir nepieciešams vairāk uh, transporta. Es teiktu, ka tas <clears throat> daļēji ir taisnība, jo ik viens uzlabojums transporta jomā dod mums iespējas uh, palielināt izaugsmi. Otrs, manuprāt, ir svarīgi triādu Trans-European Network Connecting Europe Facility un šie koridori. Es domāju, ka tas ir jāatgādina atkal un atkal. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un vēlos vērsties pie eh, Jensens kundzes. Esmu jūsu sens draugs. Ko jūs domājat par Oderas upes iekļaušanu šajā koridorā, jo līdz šim Odera ir tikusi atstāta novārtā? Un Vēl viens jautājums, ko jūs domājat par iespēju regulēt ne tikai oderu, bet ieviest uh, um, viedas transporta sistēmu šajā koridorā. Es teiktu, ko Jensens kundzes vadītais koridors darbojas ļoti veiksmīgi. 400 km iet cauri manām vēlēšana apgabalām, un es zinu, cik labi te veicas. Paldies, paldies, Liberatska kungām! Garcia Manas kundze. Gracias, señora presidenta, gracias. Paldies, priekšsētā, paldies visiem! <laughs> Pirmkārt, es gribētu um, Rīgaus kundzei arī Mm, norādīt, kā arī Saragosas eh, dzelzceļa eh, daļa, lai tas tiktu izbūvēts no 21. līdz 27. gadam lai varētu norādīt arī uz, uz šīs teritorijas pievienoto vērtību, jo tas mums arī nodrošina piekļuvus dažādiem kontinentiem. Esam gatavi ar jums sadarboties, ar komisiju, ar visām interesētajām pusēm, darīt visu, lai varētu verzīt uz priekšu šo projektu, lai tas tiktu īstenots. Un tad arī, ja tas ir tit, pat titānisks darbs, tomēr tas ir jāīsteno. Tad vēršos pie četriem koordinatoriem, gribētu arī komentēt to, ko teica uh, Saki kungs septembra sākumā šai komitejā. Uh, Eh, Seki kungs runāja par to, cik svarīgi ir arī daudz vieglāk, efektīvāk integrēt finansējumu kapitālu TNT projektos, ka tur ir nepieciešams aktualizēt informāciju par dažādiem fondiem, par dažādām interesētajām pusēm. Es gribētu zināt, ko jūs domājat. Uh, kā mums būtu jāstrādā šajā virzienā. Un tad vēl gribētu norādīt arī uz to, cik svarīgi turpināt sārunas par eh, ziņojumu par līdzekļu racionalizāciju, lai varētu arī mm, noslēgt uh, DT projektus. Februārī 2019. gadā Eiropas parlaments apstiprināja ļoti svarīgu ziņojumu. Tur ir ļoti daudz interesanti elementi, kā piemēram iespēja izveidot kopīgi kompetento iestādi visiem šiem prioritārajiem projektiem. Paldies, Bilbao kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par prezentācijām. Pavisam īsi. Uzdošu jautājumus. Uh, Iepriekšējā uzklausīšanā uzklausījām arī citu projektu koordinātorus. Jūs strādājat pie šiem koridoriem arī, jūs runājat tieši par pārobežu teritoriju problēmām. Vai jūs varētu pateikt, cik daudz tad ir šie prioritārie projekti pārobežu līmenī, nu neviena, es varētu teikt, jo es esmu no Basku zemes, Spānijā. Te mēs arī uh, ciešām no šīs Spānijas, Francijas robežas. Bet uh, mēs redzam, ka šīs problēmas ir problēma. Nu, kā mēs varam piespiest valstis ievērot termiņus? 2016. Um, gadā tātad jau tika pieņemti šie projekti, arī jau revīzijas palāta izstrādāja ziņojumu, kur arī tad tika identificēts uh, Eh, kādas ir galvenās problēmas par to, ka finanses atbilstīgi netiek izmantotas un ka netiek arī īstenot laicīgi projekti, un tādējādi mēs neesam savienoti. Līdz ar to um, smagās automašīnas to skaits pieauga, aizvien vairāk ir emisijas. Tad vai būs kādi termiņi, vai pareizāk sakot, vai kāds no jūsu atbildīgajiem projektiem vispār laikus tiks īstenots? Uh, tad eh, jūsuprāt arī tiks iesa iesaistīti jauni projekti, pat ja kopš 1994. gada ir projekti, kas vēl nav noslēgti. Īstenoti, jūsuprāt, kā mēs varam jums palīdzēt, jo, nu, ir taču jābūt drosmīgiem un jāpasaka, ka uh, eh, dalība valstis neīsteno laicīgi projektus. Tādēļ arī Grēta Tumberga vada uh, kustību, kas nosoda politiķus, kas nedara visu, lai samazinātu emisijas, jo mēs visi katru dienu pierobežā arī no tā uh, ciešam un arī dzīvojam sastrēgumos. Es aicinu būt drosmīgiem jūs un teikt atklāti, publiski, kams ir problēmas ar dalību valstīm. Paldies! Paldies! Gandrīz ievērojot sev atvēlēto laiku. Fidāns kungs, minūte 30. Grazie, prezidente, ci proviamo. Paldies, mēģināšu. Pavisam ātri. Radikaus kundze runāja arī par Turīnu, Lionu. Jā, tas ir tāds nebeidzamais stāsts. Ceru, ka pēc kavējumiem gadu garumā beidzot darību mēs esam uz pareizā ceļa 9 kilometrī, tika atklāti vakar, bet arī par Brēneru. Tātad Koksa kungs. Ko var darīt jaunā komisija, lai varētu pātrināt uh, tur uh, celtniecības darbi. CEF ir ļoti labs mehānisms, tas ļoti labi darbojas. Vai jūs, prāt, var uzlabot vēl efektivitāti, varbūt labāk koordinējot CEF ar citiem fondiem, in, Invest EU, piemēram, un citiem resursiem, ko var izmantot lokālā līmenī? Nu, lūk. Ekoks Vidzikovska kungs arī runāja par alternatīvo degvielu. Es arī esmu referents pie šī ziņojuma. Uh, Un ko var darīt, lai palielinātu investīcijas un lai varētu tad arī šos abus pīlārus īstenot, lai padarītu mūsu koridorus ilgspējīgākus un drošākus? Merci beaucoup, monsieur. Paldies. Un Grinkungs. Thank you, Madam Chair, and thank you all. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un paldies par ļoti interesantajām prezentācijām. Uh, Jūs visi pieminējāt kompensācijas, bet, eh, lai tiešām īstenot Parīzes vienošanās eh, nosacījums, mums atvainojiet, saka prieksēdētāja, nav dzirdams tulkojums franču kabīne. Aha, labi, franču kabīne tagad eh, strādā. Lūdzu, atvainojos, saka prieksēdētāji. Tagad sāku no sākuma, saka runātājs. Paldies, prieksēdētājs kundze, un uh, Paldies eh, visiem paneļu ekspertiem par interesantajām debatēm. Jūs pieminējāt dekarbonizēšanu, bet, eh, lai izpildītu Parīzes apņemšanās, mums ir tiešām jādekarbonizē visa transporta nozara visā Eiropas Savienībā. Un eh, pēc jūsu pieredzes, kādi ir lielākie šķēršļi šā mērķa sasniegšanā? Paldies! Merci. Paldies! Paldies, Eķena kungs, vārds jums! Paldies, eh, prieksēdētais kundze, godātie kolēģi! Man ir viens īsi jautājums, ko vēlētos uzdot patam Koksam, jo es nāku no Vācijas un esmu liberāļu grupas parlamentā deputāts. Tā tad eh, es vēlētos, lai šis eh, Fermana Belta Eh, tunelis no Kopenhāgenes eh, uz Hamburgu, abas lielas ostas, tiktu pabeigts pēc iespējas ātrāk. Bet eh, šī Felmana Beltas lieta un arī citas, tātad, ko vēlējos pateikt, manuprāt, vācu procedūrālās lietas norit pārāk lēni salīdzinot ar citām valstīm. Kā varētu samazināt šo birokrātisko slogu, lai projekti iet uz priekšu ātrāk? Rodrīgas skundze nākamā. Jā, paldies, es apsveicu arī un pateicos visiem koordinātoriem par <clears throat> prezentācijā. Man ir divi jautājumi vispārīgi un tad par vidusjūras koridoru. Tātad vispārīgi komentāri. Vispirms, jūsuprāt, kā zīda ceļa projekts varētu ietekmēt mūsu koridoru uh, projektus un kāds būs arī savienojumi ar zīda ceļu. Tas viens otrkārt. Ja pareizi saprotat, tad jūs runājat par 3 miljārdiem eiro, tik varētu maksāt vidusjūras koridors, Vācijas, Dānijas koridors. Tie ir uh, sēp, vairāk kā 7 miljārdi eiro. Uh, varbūt ir risks, ka ir pirmās un otrās klases koridori, jo vidusjūras koridorā ir uh, fragmenti, kas tiek arī lētāk izcelti. Uh, un tie pašlaik ir vairāk kā simti eiro, uh, simtu kilometru garumā. Un es to saku, jo uh, Arī vidusjūras koridoru gadījumā tad uh, Spānijas dzelzceļa drošības aģentūra norādīja, ka uh, varētu arī vēl uh, sa, celt dzelzceļu tā, lai sasniegtu 220 km stundā. Taču šī tipa apstiprināšana vēl nav notikusi. Kā koordinātore uh, varētu rīkoties, lai varētu šo apstiprināšanu piešķirt. Un tad uh, arī ir daži nekvalitatīvāki dzelzceļa uh, posmi. Frēgo kungs nākamais. Jā, paldies. Man ir viens īsi jautājums Elizabetei Jensenai. 16. gada rezolūcijā, kurā ir eh, atrunāta labāka transporta infrastruktūras eh, celtniecība Austrum un eh, Centrāla Eiropā, tika uzsvērts Riekas ostas atjaunināšanas projekts un tā nozīmība Eiropas Savienības konektivitātei. Tātad, lai Riekas osta būtu savienota ar Baltijas Adrijas jūras koridoru. Uh, Tas eh, ir koridors, kas savieno Adrijas jūru ar būtiskām ostām Baltijas jūrā, ejot cauri Austrijai, Slovākijai, Polijai, Čehijai. Šajā ceļā, kad ir, kad ir paredzēts eh, izskatīt TNT tīkla uzlabošanu šajā, eh, un šajā koridorā un kad tiks Riekas ostai piešķirs tāds pats status kā e, Triestai, Venēcijai, Koprai un citām. Rieka, kad tā tiks savienota ar šo e, Baltijas Adrijas jūras koridoru? Paldies! E, paldies par jūsu jautājumu! Tēlers kundze, Tātad divas minūtes lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es uh, runāju Giuseppe Milaco vārdā. Viņš šodien, diemžēl, nevarēja ierasties, tāpēc uzdošu jautājumu viņa vārdā un uh, pāriešu uz angļu valodu, jo, diemžēl, itāliski nevar izteikties. Transeiropas eh, transporta tīklā ir paredzēts izveidot Eiropu pār pārklājošu transporta tīklu struktūru, bet ir arī perifēras teritorijas, kuras eh, paliek ārpus lielajiem investīciju plāniem, piemēram, Dienviditālija un citi reģioni, bet īpaši Dienviditālija tieši savas periferitātes dēļ nav saslēgt kopā ar lielajiem koridoriem. Un eh, tas arī ir viens no būtiskākajiem TNT nolūkiem - izveidot saikni ar perifērajām eh, teritorijām. Ja tas joprojām ir spēkā, vai jūs lūdzu varētu paskaidrot, kā tas konkrēti darbosies? Priekšsēdētāji, paldies par šo jautājumu. Novakas kundze, lūdzu vārds jums. Jā, paldies. Paldies, uzlieciet austiņas. E, divreiz jūs pieminējāt, ka e, divi koridori iet cauri Slovenijai. Kopera ir ļoti svarīga. Slovenija vispār ir e, tranzīta valsts no rietumiem uz austrumiem, no dienvidiem uz, riet, no dienvidiem uz ziemeļiem. Jā, šādu ceļu mums ir daudz, bet eh, uz Slovenijas ceļiem ir pārāk daudz smago mašīnu. Mums ir nepieciešami dzelzceļi. Slovenijā šķiet viss notiek pār, Slovenijas prāt, viss notiek pārāk lēni. Vai jūsuprāt ir pietiekama sadarbība ar Slovenijas valdību, īstenojot dažādu dzelzceļa koridoru celtniecību Slovenijā. Un tagad par finansējumu. Vai nākamajā finanšu plānā, daudzgad finanšu plānā, ir paredzēts tam finansējums? Nākamā runātāja lūdza. Eh, buon pomeriggio a tutti. Labu visiem pēcpusdienu, Neapolns. Neapol, Salerno atrodas Itālijas vidus centrā Neapolē. Ir ļoti daudz pasažieru un kravu transporta no, pā, no ostas līdz lidostai, un tie ir tie galvenie koridori. 50 km attālumā atrodas Salerno, kur osta tiek atzīta par stratēģisku. Jautājums Kokskungam, jūsuprāt, varbūt uh, vajadzētu paredzēt arī uh, Neapols ostai alternatīvu ostu, lai mazinātu uh, šo lielo tranzītu. Vai mēs varētu arī domāt par uh, Salerno lidostas un ostas uh, modernizāciju, lai viņiem vismaz būtu nacionāla nozīme. Un tad kā varētu arī attīstīties uh, Skandināvijas vidus jūras koridors no strateģiskā infrastruktūra viedokļa? Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Paldies par visiem uzdotajiem jautājumiem un par jūsu aktivitāti. Man arī ir divi jautājumi, protams. Tā tad es tagad nebūšu vairs priekšsēdētāja, bet jautājumu uzdev, uzdevēja. Man ir problēma saprast, jo jūs teicāt, ka koridori ir domāti, lai Eiropā nodrošinātu tādu raitāku eh, transporta plūsmu un lai mums būtu vieglāk pārvietoties. Un tad mans jautājums, vai jūs savā starpā diskutējat par to, vai koordinatori savā starpā diskutē par to, tātad eh, 2019. gadā, kāpēc es nevaru aizbraukt patiešo no Parīzes uz Berlīni, izņemot, protams, lidmašīnu, bet eh, eh, nav tieša savienojuma. Un eh, raugoties uz to, cik daudz cilvēku vēlas doties ceļojumā ar Eh, ar vilcienu, tad šo eh, cilvēku skaits tikai pieaug. Un man ir problēma, jo es nevaru aizbraukt no Parīzes uz Berlīni ar vilcienu. Vienkārši nevaru bez pārsēšanās. Un es eh, vēlos, lai jūs man atbildētu, kāpēc tas nav iespējams, jo tas būtu labi kā klimatam, tā arī manam mači, maceņam. Un raugoties uz karti, tad eh, tas jau būtu loģiski, ka vienu lielu galvaspilsētu ar citu savieno dzelzceļš, bet tā diemžēl nav. Tātad mans jautājums. Vai jums nevajadzētu zināmu palīdzību, teiksim, varbūt tie varētu būt ministri vai pat valstu un valdību vadītāji, kā šos eh, projektus labāk īstenot un kā šo tīklu tiešām saslēgt kopā tīklā un nebūtu tikai atsevišķi nogriežņi, atsevišķi koridori. Otrs. Lionas Turīnas projekts. Es vēlētos uzzināt, kurā etapā mēs šobrīd esam. Un ņemot vērā Eiropas finansējumu, kurš ir paredzēts šim Lionas eh, Turīnas eh, projektam un cik daudz naudas jau ir iztērēts tiek celts tunelis, un eh, daudz par to tika runāts, cik daudz visi piedalās šī tuneļa celtniecībā, un ir paredzēts pabeigt šo nogriezni 32. gadā. Šobrīd ir 19. gads, un kāpēc mums būtu jāgaida līdz 32. gadam? Man ir jautājums, kāpēc tas prasa tik ilgu laiku? Un varbūt, ka būtu nepieciešams vairāk naudas ieguldīt dzelzceļa tīkla, tīkla atjaunošanā, jo gan krāvu, gan pasažieru pārvadājumiem tas nāktu par labu. Un mans pēdējais jautājums. Un atgriežamies atpakaļ pie Rikē kunga jau uzdotā jautājuma. Vai jums ir sabiedrotie komisijas vidū, piemēram, tā saucamie viedie RTRT, un vai jūs varētu mūs ar to iepazīstināt? Mēs esam pamatīgi iekavējuši, pamatīgi iekavējuši, un tomēr es katram no jums atvēlu četras minūtes, lai atbildētu, lūdzu. Et si on commençait par vous, monsieur Pacox? Varbūt, ka mēs varētu sākt ar jums pat, Koks kungs. Mēs varētu sākt apgrieztā kārtībā. Jā, paldies, ir ļoti daudz jautājumu, es varbūt nedaudz izvēlēšos eh, no jautājumiem, kas tika uzdot, un kolēģi uzdos uz cit, atbildēs uz citiem jautājumiem. Par šiem specifiskiem birokrātiskiem šēršļiem, vai tādi ir? Jā, ļoti garš saraksts, tikai pāris piemēri. Uh, eh, praktiski neiespējami Mana, manā koridorā īpaši Brenners reģionā panākt vienošanos par uh, ceļu izmantošanas maksām. Būtu labi, ja Eiropas parlaments te varētu ko darīt. Mēs nepārtraukt runājam ar austriešu draugiem par ļoti zemo akcijas nodokli uh, smagajām automašīnām, dīzeļu degvielai un tas noteikti ietekmē situāciju. Tā gal galā ir Austrijas izvēle, nevis Eiropas izvēle. Nu, tas ir tikai viens no piemēram. Tātad mums ir nepieciešams vairāk investēt terminālos. Mums nav pietiekami daudz terminālu, lai sasniegtu savus mēģus. Mums ir nepieciešams arī e, šo, tu, šo tu pārkraušanas e, punktu. Tas viss nav izveidots. Uh, Es, protams, ne, necenstīšos jūs garlaikot ar šiem birokrātiskiem šķēršļiem, bet uh, tāda ļoti daudz. Tālāk, kas attiec uh, par konkrētiem mērķiem, termiņiem. Jā, tāda mums ir, un šis ļoti uh, garais tunels, uh, tā īstenošana nav vienkārša, un varbūt, varbūt līdz 2023. un 2024. gadam mums izdosies sasniegt pirmos mērķus. Mēs arī strādājām pie signāla sistēmas um, Brenners tunelī. Mēs vēlamies vienotu sistēmu visā koridorā un mums ir nepieciešams jūsu atbalsts, lai mums būtu vienota Eiropas pieeja, jo ja nav šāds pieejas, tad mēs nepiešķiram līdzekļus. Būtu ļoti labi, ja jums palīdzētu un um, to sasniegt. Tālāk, kas būtu sakāms komisāram? Vispirms jums ir jāuzstāj uz jebkuru projektu, kas ir īstenošanas direktīvā. Eiropas īstenošanas direktīva dod um, daudz iespēju, jo tas liek atskaitīties, tas uzliek termiņus, tas uh, uzliek par pienākumu dalībvalstīm arī cieši sadarboties un ir arī paredzēta atskaitīšanās un konkrēti mērķi. Katrā projektā tāda būtu ne, būt nepieciešama. Un otrs es, signāls, ja vēstījums, uh, dekarbonizācija parādījās vairākos jautājumos. Uh, Ir nepieciešams pārmaiņas. Pārmaiņām ir jābūt nopietnām, eh, krasām. Īstenošanas pārmaiņas nav pietiekams, un mums ir jāsaprot <clears throat> tas, un lai to paveiktu, jo vairāk mēs redzam iespēju, ka varētu pāriet uz elektriskajām automašīnām, kurām ir milzīgs potenciāls, jo vairāk būs pieprasījumi pēc elektrības, un tā, tā būs jāražo no uh, atjaunojamiem avotiem. Piemēram, tas nozīmē, ka, kā Vācijas gadījumā, mēs atsakamies no kodola enerģijas, un tas nozīmē nopietnas izmaiņas enerģijas ražošanā. Mēs nevaram izlemt tikai un vienīgi par transportu, ja tas netiek sasaistīts ar mūsdienu enerģijas ražošanu. Un mums ir nepieciešama šeit arī digitālā eh, joma. Uh, Tātad mums ir nepieciešama nauda, enerģija un apņēmība, lai komisija tik tiešām sasaistītu visus šos aspektus, jo kopā mums varbūt izdosies panākt šīs izmaiņas. Šis te uh, viedais uh, projekts. Uh, es pavadīju vairākas dienas Stokholmā, iepazinos ar vairākiem, vairākām prezentācijām no transporta eh, nozars pārstāvjiem. Es redzēju lieliskus piemērus. Stokholmas gadījumā nav nekāda noregulējuma, kas būtu ierakstīts likumā, bet ir eh, digitāla kontrola, piemēram, atļautajam ātrumam. Un Tās ir lielisks idejas. Tātad šāda veida idejas mums vajadzētu izmantot. Mums ir jābūt viediem, izmantojot viedus projektus, un uh, viedi cilvēki ir nepieciešami, lai viedi to visu īstenot. Paldies! Paldies, Radičovs kundze, vārds jums uz četrām minūtēm. Thank you very, very much. Liels paldies! Liels paldies par komentāriem, par izrādīto interesi un jautājumiem. Mēģināšu atbildēt uz tos, ko varu atbildēt. Vispirms, ko es ieteiktu Eiropas komisāram? Valdības rokās vienmēr ir iespēja pieņemt uh, regulējumu un izdarīt spiedienu, lai sabiedrība pāriet uz uh, eh, vidēji draudzīgāku sistēmu. Ja mēs vēlamies mazāk CO2 izmešu un vēlamies dekarbonizēšanu, ja mēs tik tiešām vēlamies nopietni zaļāku Eiropu, ir jārod veids, kā atbalstīt dzelzceļu transportu, konkurējot ar ātrgaitas šosejām. Citiem vārdiem sakot, ja mēs salīdzinām ātrumu, izmaksas un ietekmi uz vide, tad uzvarētājs ir tas, kur uh, ātrums ir savietojams, cenas ir mazāks un tas ir arī videi draudzīgi. Par to komisija var diskutēt ar dalībvalstu valdībām, noteikti to arī darīs, proti, kā mainīt prioritātes, galvenokārt jau izmaksu un ātrumu dēļ, tātad, lai pāriet no uh, uh, sauszemes transporta, no um, šosei transporta uz citiem transporta veidiem. Un, lai tas būtu savietojams ar jauniem transporta veidiem. Ātrums ir zemāks, un savienojumi šobrīd vēl nav izveidoti. Tāpēc tāds ir galvenās uh, problēmas ar dzelzceļu, un tā, manuprāt, būtu viena no prioritātēm. Otrs Nu, mēs patiesībā neko daudz nevaram darīt, tikai izteikt kādus ieteikumus dalībvalstu valdībām. Neko citu. Vai arī pozitīvi motivēt tās vairāk iesaistīties koridoru savienojumos. Jo, kā jūs zinat, piecdesmit procenti Līdzfinansējumi nāk no Eiropas Savienības uh, avotiem, bet pārējais gūsts uz dalībvalstu pleciem. Ja netiek īstenot nekāda centiena no dalībvalstu puses, tad nav iespējas izbūvēt šos koridorus. Tāda ir realitāte. Jūs runājāt par dažiem nepietiekam attīstītiem savienojumiem Itālijā un citviet, eh, jo īpaši eh, Eiropas dienvidos. Jā, es zinu, bet tas ir dalībvalstu un reģiono pārvalžu uh, pārziņā. So this is not the task. Tātad tas nav koridoru uzdevums. Bet ko mēs varam darīt? Un eh, tā tas ir piemēram Francijas gadījumā un citu valstu gadījumā. Eh, sniegt atbalstu pievad, pa, pievad ceļiem šiem te koridoriem. Tad vairāk reģionu tiek iesaistīti, koridora efektivitāte ir augstāka, un to mēs tik tiešām varam darīt, un teorētiski nav arī nekādu ierobežojumu eh, vai šķēršļu Eiropas finansējuma izmantošanai, lai izbūvētu šos pievadu ceļus tur, kur tas tik tiešām ir nepieciešams. Jautājums, piemēram, par Franciju, kā tā reāli varētu izmantot šo koridoru, vai arī citas valstis. Nu jā, tas, protams, ir atkarīgs no pievedceļiem. Bet politiķiem ir brīva vaļa to darīt. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi. Jā, es saprotu priekšsēdētā jūsu at, jūs attieksmi. Jā, daži cilvēki ļoti kristiski izsakās par uh, Lionas Turīnas tuneli un no otras puses ir arī atbalstītāji. Bet mēs vēl neesam nonākuši līdz šī koridora izbūvēšanai. Es šajā matā esmu gadu. Esmu iepazinies ar šī strīda vēsturi un zinu, kādi jautājumi ar to saistīti, bet atkārtošu tikai vienu svarīgu lietu. Ir dalībvalsts valdības lēmums Itālijas pusē, Francijas pusē, ir parlamenta lēmums nacionālā līmenī, reģionālā līmenī, ir Eiropadomas vienošanās, un tāpēc man kā Eiropas koordinatorei nav tiesību apstrīdēt attiecīgo valdību un viņu pārstāvju lēmums. Man ir jāizpild lēmumi, jāsasniedz mērķi, un es varu darīt uh, tikai to, kas ir manos spēkos un izdarīt spiedienu, lai uh, tiktu īstenots projekts, par kuru jau ir tikusi panākt vienošanās un uh, lai tiktu izmantot līdzekļi, kas piešķirt šim projektam. Un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, par to, cik daudz vidus jūras uh, eh, koridoram atvēlēts līdzekļu vai Lions Turīnas koridoram nav šādas atbildes. jo no šiem 8,6 miljārdiem vispārējā budžeta es nevaru nošķirt un pateikt, cik daudz uh, tiks atvēlēts tieši tam. Tas ir atkarīgs arī no šī plānošanas perioda. Viss ir atkarīgs no apstākļiem. Tātad, uh, ko es vēlos uzsvērt? Nevajadzētu aizmirst to. Kas zina, varbūt mēs tojamies jaunai ekonomiskai krīzei. Es biju premjerministre iepriekšējās krīzes laikā, un vienas dienas laikā pēkšņi viss mainījās. Tāpēc es nevaru ar pilnu atbildību pateikt, kāds būs budžets. Tas ir atkarīgs no jums, jūs pieņemsiet lēmumu par budžetu. Eiropadomu pieņems lēmumu par budžetu. Turklāt vēl arī ja nebūs tik dziļa ekonomiskā krīze, viss būs citādi un varbūt mēs diskutēsim vēlreiz. Esmu pārliecināta. Tieši tāpat kā situācija bija pilnīgi citā 2008., 2009., 2010. gadā. Pilnīgi cita situācija. Lielas paldies! Merci beaucoup pour vos réponses. Euh, je vais donner la réponse. Lielas paldies par jūsu atbildēm. Vārds jums! Jā, varbūt atbildēšu uz specifiskākiem jautājumiem par Reinu. Protams, mēs apzināmies um, problēmas, kādas ir saistītas ar Reinas upi, jo īpaši sausuma dēļ. Un mēs zinām arī, ka Vācijas attiecīgās iestādes ir uh, piedāvājušas padziļināt Reinu. Jā, piemēram, netālu no Koblences. Protams, tā ir vidusreina. Uh, bet mums ir jādomā, <clears throat> cik daudz tas izmaksās un ko mēs no tā iegūsim, jo gal galā tas izmaksās ļoti dārgi. Un vēl kas eh, jūs pieminējāt par Štutgartu Ulmu. Jā, tas ir cits koridors. Um, par to atbildīgi ir citi koordinātori, kas šeit noteikti viesosies nākotnē. Tālāk par alternatīviem enerģijas avotiem. Jā, ir īpašs projekts, pie kur strādā Ineja, lai finansētu alternatīvu enerģijas avotu izmantošanu. Tātad patiesībā tas jau notiek, un mēs turpinām darbu pie tā. Bija vispārēji jautājumi par ekonomiskajiem iegūmiem, vairāk no nu, jums to pieminēja. Nu, jāsaka, tā ir problēma, uh, kas saistīta ar jebkuru uh, infrastruktūras projektu izstrādi. Nav Eh, tik viegli eh, parādīt šos pozitīvos efektus. Mēs sagaidām, ka ceļš tiks izbūvēts, bet mēs nezinām, kā to eh, padarīt ekonomiski veiksmīgu. Pētījumā, kuru mēs veicām, drīzāk tika pētīts tas, kas notiks, ja mēs nepabeigsim šo projektu. Ja mēs nepabeigsim TNT izbūvi, kā tas ir paredzēts līdz 2030. gadam, tad mēs zaudēsim 1,6% no IKP. Nu, protams, ka šīs aplēses balstās uz zināmiem pieņēmumiem, kā jau parasti ekonomikā, bet tas ir veids, kā mēs varam diskutēt par šo jautājumu. Garcijas Munis kundzes jautājums par to, kā piesaistīt vairāk privātu līdzekļu To ir ļoti grūti panākt, jo mums ir nepieciešams nodrošināt ieņēmums un, un šos projektus uh, varēs padarīt par veiksmīgiem no peļņas viedokļa, bet mums ir jādomā, kā to panākt. Jo infrastruktūra tiek uzskatīta par uh, publisku uh, preci. Tātad daudz projektu gadījumā ir grūti to paredzēt. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums arī jums, kā deputātiem, proti, kā panākt līdzsvaru starp dažādiem transporta veidiem, jo mēs vēlamies pāriet no eh, ceļa uz dzelzceļu. Pēc kaut kas arī pieminēja to, jo īpaši saistībā ar CO2. Te mums ir jāstrādā pie parametriem, Ja mēs eh, padaram eh, dzelzceļa pārvadājumus lētākus un padaram pārvadājumus, ceļu pārvadājumus dārgākus, tas ir vienīgais, kā to var panākt. Tātad mēs it kā iekļaujam negatīvās ārējās izmaksas. Tas ir vienīgais veids, kā to panākt, jo pretējā gadījumā nav nekādu cerību. Bija ļoti daudz jautājumu. Vēl jautājums par um, to, kāpēc mēs tik daudz nedomājam par attālākiem perifēriem reģioniem, tāpēc, ka mēs strādājam pie centrālā tīkla, jo no centrālais tīkls no ekonomiskā viedokļa liels, liel, dos lielāku uh, iegūmu. Pārējais paliek dalībvalstu pārziņā, jo iegūmus, kuriem mēs raugāmies, Eh, strādājot šiem, pie šiem key performance indikatoriem, mēs domājam jo īpaši par pārobežu aspektiem, jo dažu sastrēgumu samazināšanu no tās var iegūt uh, arī citas valstis. Tādā veidā mēs varam uh, strādāt, jo, piemēram, ja mums izdodas samazināt sastrēgumus vienā dalībvalstī, iespējams, ka tas uzlabo situāciju arī cita vieta. Karim arī uzdeva jautājumu, šo jautājumu vietā, vai mēs tik tiešām eh, diskutējam arī savā starpā? Jā, mēs diskutējam savā starpā, mēs nākam klējā ar labiem risinājumiem un kopā ar MUF ģenerāla direktorātu mēs piedāvājam virzīties uz priekšu. Un visbeidzot jautājums par to, kādi varētu būt ieteikumi jaunajam komisāram. Viens jautājums. Esiet labāk redzams, pieprasiet vairāk līdzekļu, paredziet priekšnoteikumus un strādājiet kopā ar koordinatoriem pie pārvaldības. Un es izteiktu vēl arī pēdējo komentāru. Ķīniešu sakām vārds, ja jūs vēlaties attīstīties, attīstiet infrastruktūru. Paldies! Merci beaucoup! Et notre... Liels paldies! Un pēdējais runātājs Jensens Kunz, lūdzu. Thank you, thank you very much. Pateicos Paldies, priekšsēdētāji. Es tādu uh, aprobežošos un runāšu par trim jautājumiem, uh, sasaucoties ar Danielsonu. Tad, tad, uh, ko teikt komisāram? Kā teica Pāvels, jākoncentrējas uz uh, naudu, mums ir nepieciešams finansējums, lai mēs varētu noslēgt šos projektus līdz 2030. gadam. Un mums ir jāpaplašina šie fondi, jo nevar transportu padarīt zaļāku un uh, ja mēs nevaram, pār, mēs nevaram pārnest transportu uz dzelzceļa stāciju, jānovēs finansēju, un tas noteikti ir nepieciešams. Tā būtu pirmā lieta, un tad otrs ir šis viedais TNT. Es redzu lielu interesi no dalību valstīm, kur esmu daudz bijusi. Un jūs palīdzat viņiem būt efektīvākiem, lai dalība valsts varētu nākt klajā ar projektiem. Un tad te ir jāmazina birokrātija. Arī pārobežu birokrātija jāmazina. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tad vairāk uzdev arī jautājumus par uh, koridoru paplašināšanu. Piemēram, kādēļ Odera nav iekļauta. Bija arī jautājums par arī Horvātijas daļu. So here voices from Sweden. Prieku. Uh, Horvātijā un arī Zviedri saka, kāda neiekļaut Zviedriju un Zviedrijas ostas, kas arī savienotas ir ar pa, uh, Polijas ostām, kādēļ tas nav Baltijas Adrijas koridorā. Nu, tas man tikai norāda uz to, ka šīs koncepts tiešām ir ļoti vērtīgs, jo daudz ir ieinteresēti tajā. Tad, nu, tām ir jāparādās TNT pārskatā Šķiet, ka tas būs 2023. gadā, tad arī komisija cerams uh, to virzīs uz priekšu. Tas sasauksies arī 21. gadā jauno finanšu perspektīvu. Nu, tad arī es ceru, ka jūs viņiem prasīsiet uh, uh šo rīcību, lai viņi virsās uz priekšu, tad izvērtēsim lietas un raudzīsim, tad kā TNT izskatīsies nākotnē. Es redzu, ka specifiski arī ar jaunajām dalību valstīm, uh, ka viņiem bija daudz projekti jāakceptē, un tur arī noteikti būs apspriežami jautājumi, un arī uz to būs jāklausās. Pēdējā lieta - zaļināšana. To minēja daži, un arī man attēlā bija vairākas lidostas, tad mēs varam teikt, jā, ka lidostu efektivitāti noteikti varam uzlabot, proti, ja ir labāk savienojami. Savienojumi tad nav jāceļ jaunu lidostu, bet jau, nav jāceļ jaunas lidostu, jāizmet esošās. Bet te arī jābūt drošiem, ka uh, vilcienu transports ir efektīvs manā koridorā specifiski divas valsts dara ļoti daudz šai jomā. Čehija, eh, kurai ir lēta un efektīva dzelzceļa transports, tur ir arī daudz konkurē, liela konkurence, cilvēki izmanto eh, vilcienu, nevis automašīnas, un arī Austrija ļoti koncentrējusies un arī veicina dzelzceļa transportu. Uh, Tāpēc arī, jā, dalība valstī pašām ir jākoncentrējas vairāk uz dzelzceļa transportu. Tad arī pievienojos Pētkoks sacītajam arī par elektriskajām automašīnām, par uh, autotransporta zaļināšanu izmantojot tās atsumās inteliģentās transporta sistēmas. Tur ir milzīgs potenciāls, lai visu padarāku, za, padarītu zaļāku uh, automašīnu jomā. Uh, Tas noteikti būs horizontālais jautājums, ko skatīsim nākamo gadu laikā. Paldies jums! Jums ir nepieciešami. Uh, nepieciešams daudz naudas, bet jūs nesakat konkrēti, kur mums to vajag tērēt. Es jums gribu uzreiz pateikt, ka tas ir ļoti sarežģīti. Jūs sakāt, ka mums ir nepieciešami mērķi, mērķi jau ir tika definēti divkārt, COVID Arī Eiropas komisijas priekšsēdētāji to teica, mums ir mērķis samazināt par 55% CO2, mazāk par 55% CO2 līdz 2030. gadam. Tātad rītdien, burtiski. Tad jūs redzat, ko tas nozīmē, kādas tās ir milzīgas izmaiņas, tas ir e, milzīgi. Ir jā pieliek punkts uh, lieliem emisiju projektiem. Es gribu cīnīties, protams, kāpēc nē, bet uh, tam ir jāsasniedz mūsu kopā nos, nosprāstie mērķi. Jo kad mēs izstrādājam infrastruktūras pēc 10, 20 gadiem, tad mēs būsim atbildīgi par šīm infrastruktūrām. Mēs neesam Viktori pret progresu digitalizācijas jautājums būs noteikti aktuāls, bet tas nav, bet citādi nevar. Ce qui, moi, me paraît vraiment importante, c'est vraiment, et là, je n'ai pas eu réponse. Tad vēl bija jautājumi, nebija atbildes. Kāda ir jūsu nostāja par viedo TNT? Īsti nebija skaidrs, ko jūs sacījāt. Labi, visi jautājums, visi atbildes mēs nedzirdējām. Aicinu atbildēt rakstiski koordinātoriem, lai saņemtu atbildes. Mums ir pieci gadi, lai mēs varētu gūt panākumus kopā ar dalību valstīm. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēkiem ir nepieciešama mobilitāte. Ja mēs šo plūsmu varētu panākt, tad, ja mums ir jārīkojas, tad tas ir jādara tagad nevis pēc desmit gadiem, bet tagad tas ir jādara. Un tagad jau sāk projektu, kā jūs teicāt, tad, tad uh, arī tādā saprātīgā līmenī, arī, uh, lai šie projekti būtu tuvu cilvēkiem, lai varētu dzīvot reģionu. Paldies, prezentācijas laika ir maz, tiekamies uh, pavisam drīz. Nē, esam ļoti tālu. Cerams, ka mums būs iespēja visiem tikties, nu redzēt, ja ir jautājums, kuriem nebija atbildes, tad nosūtīt uzreiz koordinātāriem šos jautājumus. Turpinām. Labi, turpinām, kolēģi. Tad nu šajā sasaukuma sākumā uzaicināja Eiropas komisiju, lai jūs mums varētu tā vispārīgās līnijās iepazīstināt ar par to, kas tiek paveikts aviācijas nozarē starptautisko nolīgumu līmenī, kāda ir jūsu mērķi. Kā jūs zināt, tad eh, aviācijas jomā noslēgt vairāk nolīgumi, gaisa pakalpojumi, eh, nolīgumi starp ES un trešajām valstīm, citi nolīgumi attiecas uz gaisa drošību, gaisa satiksmes drošību, un ar Lisabonas līgumu tad arī ir palielināts EP pilnvers, eh, tas ir visai ievērojami izdarīts, jo tagad komisija ir pienākums, juridiskais pienākums. Uh, informēt parlamentu sarunu laikā, kas notiek starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm, lai tad arī šie nolīgumi varētu stāties spēkā. Arī pēc Eiropas parlamenta sniegtās akcepta. Sarunas, protams, ir slēpenas, līdz ar to tikai ierobežots personu skaits. Var saņemt informāciju par šīm sarunām, bet nu bija arī vienošanās par to, ka uh, Eh, šīs dienas sanāksme ārkārtējā kārtā būs eh, arī publiska, lai maksimāli daudz cilvēku varētu visu uzzināt. Un tad, lai komisija arī varētu atbildēt vairāk vai mazāk publiski uz dažiem jautājumiem. Paldies par to, ka piekritāt un eh, atbildējāt uz mūsu ielūgumu, uzaicinājumu. Ervežo Kostas kungs. Nu ko, vārds jums, jums ir 10-15 minūtes. Thank you very much. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un sveicināt visu šajā pēcpusdienā. Es vēlētos jūs īsumā iepazīstināt ar to, ko mēs darām ārējo avio pakalpojumu jomā. Uh, Un eh, iesākumā tāda neliela prezentācija, bet vispirms vēlējos pateikt, ka visas eh, sarunu vešanas gaitā parlaments visu laiku tika informēts par to, kas notiek. Jums bija pieeja dažādiem dokumentiem, un šodien man ir ļoti liels prieks atbildēt uz jūsu jautājumiem un prezentēt šo aviācijas nolīgumu. Divi lieli bloki šajā nolīgumā. Vieni ir tā saucamie E, visaptverošie aviācijas nolīgumi, kurā tiek atrunāts, e, piemēram, kā Eiropas aviosabiedrības var e, lidot uz trešajām valstīm un kāda ir satiksmes, satiksmes un pārvietošanās tiesības. Tā tad ne tikai satiksmes tiesības, godīga konkurence, drošības jautājumi un citādi. Tie ir aviācijas nolīgumi, Tas ir aviācijas nolīgums, kas aizvietos dalību valstu divpusēji noslēgtos aviācijas nolīgumus. Jo šobrīd dalību valstīm ir šādi divpusēji nolīgumi, un tikai tad, kad dalību valsts autorizēs savienību, slēgt tādus vai citādus nolīgumus, mēs to darām. Tātad visas dalību valstis atbalsta Jau šobrīd ir deviņi Eiropas Savienības aviācijas nolīgumi un strādājam pie vēl astoņu jaunu slēgšanas. Varbūt mazliet grūtāk ir saprast vārdkopu horizontālais nolīgums, un tie ir domāti, piemēram, divpusējie nolīgumi starp dalību valstu un trešo valstu, trešā valsts, kas pilnībā respektē un pieņem Eiropas Savienības likumus. Tā tad tikai e, konkrētajā dalību valstī reģistrētās aviosabiedrības var e, tātad kaut ko gūst no šī nolīguma. Un e, mums šie nolīgumi ir jāpakārto Eiropas Savienības likumdošanai. Ir divi veidi, kā to darīt. Dalību valstis pašas vienojas ar trešo dalību valsti, ar trešo valsti, un eh, vai arī Eiropas komisija vienojas ar šo valsti, un tad mēs atceļam visus dalību valstu divpusēji noslēgtos nolīgumus un aizstājam to ar visu Eiropas. Šeit jūs redzat karti. Šie vispārējie nolīgumi, ar šīm valstīm ir noslēgti, tātad ar Kanādu, ar ASV, Izrēlu, Jordāniju, Maroku, Moldovu un Rietumu Balkānu valstīm. Tie ir nolīgumi, kur jau darbojās. Ir vairāk tādi nolīgumi, kuros sarunas ir pabeigtas, saruna process ir beidzies, bet parakstīti tie vēl nav. Tātad sarunas ir noslēgušās, bet eh, parakstīti tie vēl nav, un tādi ir ar Katāru, Tunisiju, Ukrainu un Armēniju. Kāpēc tie nav parakstīti? Visticamākais jums jau būs kādas aizdomas, jo ir konkrētas eh, problēmas ar Gibraltāru kā teritorijas definējumu, un tāpēc šajos, šajos nolīgumos šie nolīgumi vēl nav parakstīti. Kaut arī sarunas, kā jau teicu, ir noslēgušās. Un tad ir sarunas, kuras turpinās, un pie tām vēl atgriezīšos. Šajā slaidā jūs redzat informāciju par noslēgtajiem nolīgumiem, piemēram, Armēnija, Ukraina, Tunisija un Katara. Sarunas ir pabeigtas jau ceturto reizi saka runātājs, bet šie nolīgumi ceturto reizi saka runātājs vēl nav parakstīti. Un ir vesela virkne nolīgumu, kuros sarunas turpinās. Tātad Dienvidu Austruma Āzija, um, Indonēzija, Filipīnas, Vietnama, Kamboča. Tātad eh, mēs strādājam pie šā, eh, nolī, pie šā reģiona valstīm. Un eh, pagājušā gada novembrī mums tikpat kā izdevās panākt nolīgumu ar šī reģiona valstīm, bet eh, Malaizija pieprasīja papildus laiku iekšējām konsultācijām. Un tāpēc eh, šā nolīguma sarunas prasa ilgāku laiku, nekā mēs sākotnēji bijām paredzējuši. Bet mēs tiešām ceram, ka mēs pavisam drīz to pabeigsim. Notiek sarunas arī ar Azerbaidžānu. Progress šajās sarunās ir īpaši lēns, jo ir grūti vienoties par veselu virkni izšķirīgu aspektu. Protams, mēs vēlētos eh, pabeigt šīs sarunas līdz gada beigām, bet redzēsim. Nākamais. Mums ir mandāts sarunu vešanai ar Turciju. Sarunu raundu ir bijis vairāki, bet uh, Jūs eh, noteikti būsiet dzirdējuši, ka padome, ņemot vērā politisko situāciju Turcijā, ir nolēmusi iesaldēt sarunas par aviācijas nolīgumu ar šo valsti. Un pēdējās, pēdējās sarunas ir ar Omānu. Tās uzsākām šā gada sākumā. Sarunas uz priekšu virzās visai raiti. Mēs jau, tas, ka mēs jau esam sarunas pabeiguši ar Katāru, šo jauno sarunu vešanas eh, sadarbības valsti padara vieglāku. Vēlētos izmantot man doto iespēju un iepazīstināt jūs nedaudz ar to, kāds labums ir visai Eiropas nolīgums lēkšanai dalību valstu divpusēju nolīgumu priekšā. Tātad tas ļauj palielināt pasažieru eh, daudzumu un palielināt arī galamērķu daudzumu. Tātad pilsētas, kuras agrāk nebija savienotas ar avio ceļu, tagad tādas ir. Par 20% ir pieaudzis eh, pasažieru skaits. Mēs runājam arī par jauniem tirgiem. Bet eh, tā tad vissvarīgākais ir tas, ka pilsētas, kuras agrāk nebija savienotas ar tiešu reisu, šobrīd ir. Un samazinās arī <clears throat> biļešu cena. Tāda pati situācija ir e, savienojumos Rietumu Balkānos. Pieaug pasažieru skaits, pieaug savienoto tiešo reisu skaits. Tas pats attiecas uz Maroku, ir pieaudzis kā pasažieru skaits, tā arī galamērķu skaits. Samazinājusies biļešu cena, tas pats ar Izrēlu, Tā tad vispārēji raugoties, šie visi Eiropas nolīgumi ir un nāk par svētību visiem. No otras puses, un to būtu varbūt svarīgi atcerēties parlamentam, ratifikācijas process ir garš, jo šie nolīgumi ir tā sauktamie jaukta tipa, jo uh, nolīgumu slēdz kā Eiropas Savienība, tā arī tās dalību valsts, un tas nozīmē, ka šos aviācijas nolīgumus ir jāratificē visiem 28 dalību valstu parlamentiem. Šeit varbūt pāris piemēri, piemēram, sastajā gadā tika parakstīts aviācijas nolīgums starp Eiropu un Rietumu Balkānu valstīm jau sestajā gadā, bet tikai 17. gadā šis aviācijas nolīgums ar Rietumu Balkānu valstīm stājās spēkā pilnībā, un tas ir saistīts ar to, ka ratifikācija dalību valstīs drusku iestrēgst šad tad. Uh, Tāpēc, jā, parlaments mūs bieži vien mudina ātrāk, ātrāk, kāpēc nolīgumi, kas ir slēgti jau pirms daudziem gadiem, vēl nedarbojas. Nu, tieši tāpēc arī nedarbojas. Tā tad tas būtu tādos vispārējos terminos par šiem visēropas nolīgumiem. Tas bija visēropas nolīgumi, ir viena veida tipa nolīguma, un otra ir horizontālie nolīgumi. Tie ir tādi, kuras ir slēgušas dalību valstis. Un šad tad arī šādas nolīgumas slēgt ir um, pagrūti, jo ir tādas eh, trešās valsts, kuras nevēlas atteikties no saviem divpusējiem nolīgumiem un akceptēt visu Eiropas noslēgtos nolīgumus. Tāpēc eh, mēs esam pamainījuši drusciņš šos divpusējos nolīgumus, tādu ir 60, bet arī dalību valstis pašas ir pamainījušos savus noslēgtos aviācijas nolīgumus, lai tie atbilst Eiropas Savienības likumdošanai. Piemēram, Ķīna nevēlas slēgt līgumu ar Eiropu. Pagājušā gada oktobrī mēs e, pabeidzām sarunas ar Dienvidkoreju, un tagad e, esam sākuši sarunas ar Japānu par tā saucamo horizontālo nolīgumu. Jūs redzat eh, šī slaida, slaida pašā apakšā, ka, piemēram, Krievija, Baltkrievija, Dienvidāfrika un citas nav akceptējušas eh, mūsu, tā kā visai Eiropas līguma slēgšanas eh, mandātu. 2015. gadā, kad Eiropa prezentēja savu aviācijas stratēģiju, mēs devāmies uz dalību valstīm, izskaidrojām tām un e, runājām par to, kā tas ietekmēs dalību valstu ar trešajām valstīm noslēgtos aviācijas nolīgumus. Tā tad e, toreiz mēs pieprasījām mandātu vest sarunas ar Ķīnu, Meksiku, Saudarābu, Bahreinu, Kuveitu. Un, kad mēs devāmies uz dalību valstīm, tad e, pa, tātad padome lēma mums šādu mandātu nesniegt. Mēs vēlējāmies sarunas uzsākt arī ar apvienotajiem Arābu Emirātiem. Mums mandāts bija, bet apvienotie Arādu, Arābu Emirāti nevēlējās šādas sarunas uzsākt, un mandāts iztecēja. Redzēs, ko jaunā komisija darīs. Varbūt, ka parādīsies jaunas kārdinošas valsts, ar kurām vēlamies slēgt aviācijas nolīgumus. Protams, mēs turpināsim strādāt ar tām valstīm, kuras vēl joprojām neakceptē horizontālos Eiropas Savienības nolīgumus. Bet, kā jau teicu, ir vesela virkne aspektu, kas ietekmē aviācijas nolīgums, vai dalību valsts ir interesētas, vai trešā valsts ir interesēta. Ir arī vesela virkne citu parametru, kas ietekmē šo lēmumu. Paldies, paldies, un tagad atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Merci beaucoup pour votre. Liels paldies par šo prezentāciju, kas bija ļoti, ļoti īsa, bet ļoti izglītojoša, un tagad uzsāksim debatas. Lūdzu, vārds jums. Liels paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šo prezentāciju. Paldies par šo pārskatu, kur sniedzāt arī par dažādajām um, jomām, kurās ir vienošanās un būs vienošanās nākotnē, man būtu vispārējais jautājums. Šobrīd gan Eiropas Savienībā, gan visā pasaulē ir jātiek galā ar milzīgiem izaicinājumiem, klimata pārmaiņas, konkurētspēja un kā tas tiek ņemts vērā jūsu sarunās. Lielas paldies! La parole est à vous. Tuvets kundze. Mani pārsteidza e, jūs teiktais par ieguvumiem. Piemēram, e, lidojumu skaita palielinājums, e, cenu samazinājums kā gan to visu var uzskatīt par iegūmu um, mūsu, uz mūsu pasaulē, tas nozīmē, ka jūs varbūt dzīvojat uz uh, citas planētas, uh, varbūt uh, jūs varētu paskaidrot, kāds varētu būt iegūms mūsu planētai, ja mēs samazinātu to, tomēr savus lidojumus tā vietā, lai palielinātu satiksmi. Thank you. Merci beaucoup, madame. Paldies, Kofa kungs, lūdzu. Paldies. Es domāju, ka tas varbūt ir cits variants Katrīnas uzdotajam jautājumam, jo mēs runājam par to, ka patiesībā eh, tā ir 20. gadsimta pieeja. Mums ir jāpiemērojas mūsdienu realitātei no klimata pārmaiņu viedokļa. Tas tomēr uzliek zināms ierobežojums. Un es domāju, ka jautājums ir, vai to vispār var Uh, paredzēt uh, šajos nolīgumos, vai te vispār kaut kas tiek domāts par uh, klimata pārmaiņām? Piemēram, degvielas ietaupīšana, vedot sarunas par dažādiem um, maršrutiem, vai te ir kādas manevrēšanas iespējas? Un Bet es domāju, ka patiesībā realitāte ir tāda, kādu mēs redzējām uh, uz ielām piektdien uh, pagājušajā nedēļā. Tātad vai jums vispār ir kādas manevrēšanas iespējas, lai ņemtu vērā uh, šīs te oglekļa izmaksas? Paldies! Lielas paldies! Jūs uh, laikam neusticaties. Uh, komisijas eh, priekšsēdētāji, kas teica, ka aviācija arī tiks iekļaut ITS. Nu, jūs smaidat, bet uh, tas bija patiesas paziņojums. Komisija ir uh, paziņojusi, ka tā nopietni virzīsies uz priekšu šajā jautājumā. Tīri konkrēti, kā tas notiks, es nezinu, bet jūs varbūt to zinat. Vai būtu vēl jautājumi? Nē, jautājumu vairāk nav. Labi, tad vārds jums. Vispirms liels paldies par jautājumiem. Mums visiem eh, kopējs ir mērķis samazināt CO2 izmešus, un ir jādomā par to, kā mēs varam to savietot ar aviācijas attīstīšanu. Un to mēs arī cenšamies panākt. Tātad mēs esam vienā laivā. Mums varbūt varētu būt nedaudz uh, atšķirīgi mērķi. Uh, nu, mēs varam arī uh, vēl diskutēt par to, ko uh, komisijas priekšsēdētāji domā ar savu paziņojumu un ka varbūt atšķirs tas, ko mēs darām Eiropas iekšēnē un ārpus Eiropas robežām. Arī Kao un Monreālā strādājot pie šīm sistēmām, mēs domājam par tiem pašiem mērķiem. Mērķis ir viens un tas pats. Ko mēs varam eh, panākt aviācijas nolīguma ietvaros? vēl bez darbības IKO ietvaros alternatīviem degvielas veidiem un labākiem eh, maršrutiem, pārlidojumiem. Mēs nerunājam tikai un vienīgi par eh, satiksmes tiesībām, bet mēs runājam par kopīgas platformas izveidošanu. Mums ir šajos nolīgumos pants par vīdi Mēs grasāmies sadarboties arī, divi, arī vīdas aizsardzības jomā. Mums ir mehānismi, lai to darītu, un mums ir arī iespēja labāk strādāt pie uh, tā, kā nodrošināt taisnākus uh, ceļus, lai uh, šie ceļi Eiropas Savienībā vismaz būtu pēc iespējas taisnāki un īsāki. Tātad tas ir pamats sadarbībai arī ar citām uh, valstīm Tātad šie nolīgumi kā tādi nav atbildes reakcija, lai sasniegtu mūsu mērķus, bet mums tomēr ir kopīgi mērķi un par tiem mēs domājam nolīguma ietvaros. Man būtu neliels jautājums, jo uh, notiks arī IKAU ģenerāla, ģenerāla asamblēja. Vai jums nešķiet, ka Eiropai vajadzētu uzņemties vadošo lomu emisiju jomā un ka mums vajadzētu būt ambiciozākiem nekā IKAU? IKAU patiesībā mums vāk uz leju Eiropa varētu būt ambiciozāka. Un mēs vairs nebūtu atkarīgi tikai un vienīgi no IKO. Bet varbūt jums nav tiesība izteikties šajā jautājumā. Bet es domāju, ka Eiropa varētu izmantot šo brīdi. Ne, es domāju, ka Eiropas Savienība ir uzņēmusies vadošo lomu Monreālā, IKO. Mēs uh, apzināmies, ka aviācijas problēmas ir uh, globāla mēroga. Mums ir nepieciešams arī globāls risinājums, bet vienlaikus mēs arī apzināmies, ka risinājumam ir jābūt robustam, efektīgam. Un to mēs arī cenšamies šobrīd panākt tikau ietvaros. Un redzēsim, cik tā mums izdosies uh, pavirzīties ikau līmenī, un tad arī sapratīsim, ko mēs varam darīt vai nedarīt Eiropas līmenī. Paldies! Vai ir vēl jautājumi? Jautājumi vairāk nav. Liels paldies par to, ka ieradāties pie mums. Es ceru, ka būsiet regulārs viesis mūsu komitejā. Paldies! Citu jautājumu vairs nav. Un nākamā sanāksme notiks 6. novembrī, pulksten 9 un tā turpināsies arī pēcpusdienā. Līdz ar to esam noslēguši sanāksmi, bet darba diena nav beigusies, jo pulksten 17. sāksim koordinātoru sanāksmi. Tātad tagad 20 minūšu pārtraukums. Paldies jums visiem! Thank you.